Un tie ir vislielākie plūdi pēdējo gadu laikā. Un bija liels nokrišņu līmenis dažās dienās nokrita mēneša norma, kas bija ar smagām sakām. Līdzīgas situācijas eh, bija vērojams Francijā, eh, kur tika bloķēts liels eh, skaits ceļu, transporta plūsmas tika pārtrauktas un nokrišņu līmenis nedēva iespēja nokļūt atsevišķās vietās. Arī mana valsts, Itālijas, tika skārta Veneto, Venecijā, piemēram, Kālabrijā. Toskānas provincē un citās provincēs. Toskānā ir trīs bojā gājušie, citā, tāpat arī ir vairākas personas eh, pazudušas un miljoniem eiro apmērā ir nodarīti zaudējumi. Ir tūkstošiem pašvaldību, kas ir eh, cietušas eh, tāpat arī tūkstošiem iedzīvotāju ļoti liels eh, skaits eh, ganāmpulku. Tāpat arī jānora, jā, vajadzētu uzteikt eh, voluntieru veikto darbu iedzīvotāju aizsardzībā. Un un mums ir jādomā par to, kā mēs varam risināt eh, šo katastrofu eh, sēkas. Tāpat ir jādomā par daudziem maziem vidējiem uzņēmumiem, kas ir zaudējuši savas zemes, savas iekārtas. Mazie lauksaimniecības uzņēmumi ir cietuši ļoti liels zaudējumus. Gan iekārtu, gan ganāmpulku ziņā. Vēl eh, jānorāda tas, ka Eh, daudzas no tām bija uzņēmumi, kas eh, bija spējuši līdz šim pretoties krīzei, un šobrīd tās vairs to nevarēs. Tāpēc eh, grib aicināt Eiropu darboties, rīkoties, piesaistot solidaritātes fondu, un ir arī jāatkāpjas ļoti, ļoti stingrajiem fondu mobilizācijas kritērijiem. Un es domāju, ka mums ir jābūt līdzās tiem iedzīvotājiem, kas ir pārcietuši pēdējo dienu katastrofas. Šiem cilvēkiem ir jājūt Eiropas Savienības atbalsts. Paldies, Edīte Strēlā. Eh, sociāla demokrāta vārdā. Paldies priekšsēdētāji! Sociāldemokrātu grupas vārdā es vēlos paust mūsu atbalstu reģioniem, kurus ir skārušas dabas katastrofas. Un gribu paust savus uh, līdzjūtības upuru ģimenēm. 2010. gads sākās ar šoku Eh, saskaroties ar katastrofu, kuras kā ar Madeiras autonomo reģionu, pēc tam vētras Sintīs kā ar Franciju. Ārkārtas meteoroloģiskie apstākļi ir skāruši eh, Vāciju, Franciju, Nīderlandi un ir nodarījuši lielus eh, postījumus. Re, Čehijas republika, Slovākija, Ungārija, Austrija, Polija, Itālija, apvienotā karaliste. Šajās valstīs tūkstošiem cilvēku nācās atstāt savus dzīves vietas, un vairākas rūpnīcas ir pārtraukušas savu darbību. Dienvidē Eiropā katru gadu uh, šajā reģionā desmitiem tūkstošu hektāru uh, mežu cieš no mežu ugunsgrēkiem. Mēs varojam gan cilvēku, <clears throat> saskaramies gan ar bojāgājušiem, gan ar ievērojumu ekonomiskās aktivitātes kritumu. Šajā situācijā ir jārīkojas saskaņā ar starptautisko stratēģiju katastrofu ietekmes uh, seku mazināšanai un ekosistēmu un piekrastes saglabāšanai eh, ir jāveic pasākumi, kas varētu to ieteikumu mazināt. Ir jāstiprina civilās aizsardzības pasākumi un kopienas instrumenti. E, reaģēšanai katastrofa apstākļos ir jāvienkāršo un noteikumi jāpadara elastīgāk. Priekšsēdētāji, jūs runājat par solidaritātes fondu. Mēs nevaram saprast to, kā padome turpina bloķēt jauno solidaritātes fondu regulu, kas tika pieņemta Eiropas parlamentā. Es vēlos atgādināt arī to, ka parlaments nesen ir pieņēmis priekšlikumu veidot Eiropas observatorijas sausuma ziņā, lai varētu mazināt sausuma izraisītos zaudējumus, strādājot gan preventīvi, gan veidojot, audzinot personālu. Paldies! Ko... Liberāļu un demokrātu vārdā Dirks Sterks. Dank u wel, voorzitter. Uh, ons medeleven. Paldies, priekšstādātāji Acīm redzot, sākotnēji mēs gribam paust savu līdzjūtību eh, cietušo ģimenēm. Manā valstī ir bijuši četri upuri šajos plūdos. Ir arī bijuši liela zaudējuma uzņēmumiem un mājasemniecībām. Pēdējo mēnešu un pat gadu laikā daudzām dalību valstīm ir bijušas eh, liels dabas katastrofas, jo īpaši plūdu gadījumā. Un te es gribētu uzdot jautājumu veicot pašreizējās aplēses, varbūt ir vērts sasaukt eksperts no dažādu dalībvalstu reģioniem, lai varētu konkrēti novērtēt, kas ir noticis, un lai mēs varētu gūt skaidru ainu, kas ir šodabas katastrofa cēlonis. Tad, kad mēs zināsim, kas ir cēloņi, mēs konkrēti varēsim novērtēt risku attiecīgajām upēm, kā tas ir paredzēts ūdens direktīvā, tad mēs varēsim arī paredzēt konkrēts preventīvos pasākums. Pasākums jau skaidrs, ka arī turpmāk būs novērojams liels lietus gāzes, būtu vērts zināt, kādi ir to cēloņi. Un ja mēs varētu eh, sasaukt šādas ekspertu sanāksmes, tad varētu arī koordinētāk reaģēt uz šādām problēmām. Varbūt jūs varat konkrēti novērtēt. Uh, Izabela Durāna, uh, viceprezidenta no zaļo puses. Paldies, priekšstādātāja kungs! Es gribētu paust savu līdzjūtību visiem upuriem, kurus skār šie dramatiskie plūdi, visi tiem, visiem tiem, kas ir zaudējuši sev dārgu cilvēku un visiem tiem, kas ir zaudējuši daļu no sava īpašuma. Es gribu pateikties visiem glābējiem, ugunsdzēsējiem, brīvprātīgiem volontieriem, kur strādāja šajos reģionos. Un tuvāko mēnešu laikā mums ir jādomā par to, kā mēs varam sniegt palīdzību upuriem, eh, eh, piedāvāt viņiem kompensācijas, kā arī domāt par inovatīvām konkrētām politikām, lai varētu risināt problēmas aknē. Es gribētu piedāvāt trīs veidu pasākumus. Pirmkārt, izveidot renovācijas un konstrukcijas projektus, kas eh, pie, dotu iespēju veikt pasākums augšas līmenī, jo katru reizi, kad tiek veiktas jaunas būves, ir jādomā par augstnes apstrādes pasākumiem. Otrkārt, pārskatīt mūsu lauksaimniecības prāks. Lauksaimniecības uh, intensīvā politika ir padarījusi zemi viegli ievainojumu un ir jādomā pār to, kā mēs stiprinam agro alimentāros pasākums. Un visbeidzot, treškārt, uh, iedzīvotāju apziņošanas un koordinācijas pasākumi. Gadījumos, kad šādi notikumi notikumu un apstākļu iestājas, ir jādomā par koordinācijas procedūrām, kas ir aktīvākas, lai varētu apziņot meteoroloģiskās trauksmes. Un Eiropas Savienībai visās savās politikās, preventīvajās un aktīvajās politikās, visās pārējās jomās, ir jārīkojas un jātīsta e, šajā izpratnē noderīgas politikas tuvākajos mēnešu gaitā mēs saskars, varam saskarties ar atkal sarežģītiem meteoroloģiskiem apstākļiem, un es domāju, ka mums ir maksimāli jāizvairās no jauniem operiem, upuriem. E, madam, e... Paldies! Tagad vārds ir Žulija Godiņa no konservatīvo un reformatoru grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Arī mana grupa vēlas paust eh, sirsnīgu līdzjūtību cietušo un upuru ģimenēm. Uh, Es to esmu piedzīvojis ļoti personīgi, jo bija plūdi manā reģionā. Jo tas man vispār noveda Eiropas parlamentā. Tātad solidaritātes eh, fonda mobilizācija ir bijusi arī svarīga man konkrēti. Un eh, manā reģionā Konvalā atkal šonedēļ bija plūdi. Serka kungs jau pauda manu viedokli, bet ir vērts to vēlreiz atkārtot. Uh, Es domāju, ka agrīnie brīdinājumi ir ļoti svarīgi, taču mēs arī zinām, cik ātri eh, šādas katastrofas pārvietojas uz tuvākiem reģioniem. Un eh, te ir jādomā arī ne tikai par šo brīdinājumu, kas jau agrīnajā stadijā tiek izmantots, bet arī par to, kāda var būt tālākie pasākumi. Protams, ka mēs varētu uzlabot situāciju, ja mēs varētu mācīties viens no otra. Un es zinu, ka Glastašors gadījumā, no kuras es nāku, mums, mums jo īpaši palīdzēja mūsu sakari ar Austrijas reģioniem, kur bija uzkrāta pieredze ar, ar plūdu gadījumiem kalnu apvidos kas gan mums ne, nevisai noderēja. Un katrā ziņā būtu jāizveido šādas saiknes reģionu starpā, lai mēs zinātu, kā uzlabot šo situāciju. Paldies! Apvienoto kreiso partijas vārdā Lotārs Biskī, priekšsādātājs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! GUE NGL grupas vārdā vēlos paust līdzjūtību upuriem un arī viņu ģimenēm. Šeit visas partijas var paust absolūti vienotu viedokli. Mums, protams, ļoti nopietni ir jāstrādā pie šī jautājuma, un daudzi aspekti jau tika pieminēti, līdz ar to es neat, neatkārtošu vēlos tikai teikt, ka es atbalstu. Taču man ir viens būtisks aspekts, par ko es vēlos runāt atsevišķi, tās ir ilgtermiņa uh, uh, problēmas, ilgtermiņa zaudējumi. Mēs skaidri zinām, ka dabas katastrofas ietekmē situāciju daudz garākā laika periodā nekā tikai tagad īstermiņā. Un tāpēc arī tad, kad mēs runājam par solidaritātes pasākumiem, tad mums ir jārisina arī ilgtermiņa stratēģijas jautājums. Un pēdējais jautājums Mēs, protams, varam gari un plaši diskutēt, bet būtiskākais jautājums ir, ka mums ir jānodrošina atbalsts, lai tiktu sniegta palīdzība uz vietas, jo tieši uz vietas daudz labāk ir pazīstami apstākļi nekā mums parlamentā. Tagad lūdzu Mara Bicotto, EFD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu paust mūsu solidaritāti visiem iedzīvotājiem, kurus skāruši šie plūdi. Es gribētu runāt par manu reģionu, kur ir 5 miljoni iedzīvotāji, 500 tūkstoši ir, ir šie plūdi skāruši un ir pār par 40 kvadrātkilometriem ir sēdzas ūdens un ir daudz upuru, ir arī mājasemniecības un uh, uzņēmumi, kas ir eh, cietuši, vesela rūpnīca ir eh, gājusi bojā, ja tā var sacīt. Eiropā jādara vairāk, tā ir jāmobilizē Eiropas solidaritātes fonds, un mēs zinām, ka tad, ja šis budžets netiks apstiprināts, tad arī fonda līdzekļi nebūs pieejami. Un te es runāju par lieliem infrastruktūras projektiem. Mums būtu jāiegulda vairāk līdzekļu ārkārtēji dabas eh, apstākļu riska novērtēšanai. Mums ir jāizveido observatorija, mums ir arī jāiz, jāinvestē vairāk līdzekļu agrīnā brīdinājuma sistēmā, jāizveido preventīvās uh, schēmas, jo mm, te ir runa par mūsu iedzīvotāju dzīvi un nāvi, un mums ir jāpauž skaidra skaidrs vēstījums, jo optimisms ir ļoti tālu šai brīdī. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Ar to mūsu debates beidzas, mūsu īsās debates par eh, plūdiem Eiropā šī gada laikā.